padomas un komisijas paziņojumi. Seksuālās uzmākšanās un vardarbības pret sievietēm publiskās vietās izbeigšana. Pirmais runātājs būs komisāre Kretu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godāmie deputāti. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi ka šis uh, jautājums ir iekļauts šīs dienas darba kārtībā. Tātad vārdarbības izbeigšana pret sievietēm. Kā jūs zinat, šis jautājums komisijai ir prioritāte, un, protams, mēs nevaram akceptēt vai izrādīt iecietību pret jebkāda veida vārdarbību. Man ir arī jānorāda pašā sākumā, ka publiskās drošības jautājumi un publiskā kārtība nav Eiropas Savienības kompetencē, tā ir dalībvalsts kompetencē. Uh, Vārdarbība pret eh, dzīmumu eh, pārkāpj upuru cietušo pamatiesības, un tas norāda uz vienlīdzības trūkumu starp vīriešiem un sievietēm. Vārdarbība pret sievietēm, tā skaitā seksuāla uzmākšanās un vardarbība, ir neakceptējums, lai kur tas notiktu, lai kādi būtu apstākļi, un uh, neņemot vērā arī uh, noziegumu izdarītāju uh, izcēlesmi. Ikvienam Eiropas Savienībā ir jāievēro likumi un jāievēro pamatvērtības, uz kurām balstās Eiropas Savienība. Seksuāla uzmākšanās vai vardarbība nav jauni vai importēti noziegumi. Pamatiesība aģentūras pētījumā tiek teikts, ka puse no sievietēm Eiropas Savienībā ir uh, izjutušas seksuālu uzmākšanos. Vairāk nekā viena no desmit sievietēm Eiropas Savienībā saka, ka tās ir bijušas uh, upures no seksuālas vardarbības, un viena no divdesmit ir izvarota. Mums ir jānodrošina, lai mūsu ielas, laukumi un stacijas būtu drošas sievietēm un meitenēm. Mums ir jārada tāda vide, kur Eh, cietušie nebaidīsies eh, ziņot par seksuālu uzmākšanos un vardarbību gadījumā, ja viņi ir no tās cietuši. Tāpat kā tas ir laupīšanas gadījumā. Mums ir jānodrošina, lai vainīgie tiktu uh, tiesāti. Uh, Cietušie pēdējā 2015. gada naktī ķelnē norādīja uz īpašiem izaicinājumiem, kas saistās ar seksuālajiem uzbrukumiem publiskās vietās. Mēs apsveicam Vācijas pieņemtos pasākumus. Tātad eh, paredzēt striktākus noteikumus eh, krimināla kodeksā. Mēs uh, par to runājam arī tieslietu ministru debatēs. Padome E, ir parakstījusi konvenciju par e, sieviešu vardarbības izbēgšanu, tā saucamo Stambulas konvenciju, un kas nosaka saistošus uh, standārtus starptautiskajā jomā cīnoties pret vardarbību pret sievietēm. Te ir runa arī par seksuālu uzmākšanos un seksuālu vardarbību. Komisija pašlaik ir jau nonākusi ļoti tālu uh, Uh, izskatot iespēju pievienoties šai konvencijai. Pirmais konkrētais solis bija ceļu kartes publicēšana 2015. gada oktobrī. Eiropas Savienība ir pieņēmusi tiesiskus pasākumus, kas paredz aizsardzību un atbalstu cietušajiem. Problēma ir tāda, ka pašlaik um, ne, nepietiekams cietušo skaits ziņo par pārkāpumiem policijai. Uh, šādu uh, pieteikumu ziņojumu skaita pieaugšana noteikti ļautu labāk aizsargāt uh, cietušos no šādiem uzbrukumiem. Ir jānodrošina arī tiesības un ir jānodrošina informācija ģimenēm, tulkošana, atbalsts un aizsardzība laikā, kamēr policija veic izmeklēšanu un arī tiesas procesa laikā. Uh, Eh, dzīmumu vardarbības un seksuālās vardarbības eh, cietušu tiesības šeit tiek eh, konkrēti precizētas. Ir vajadzīga īpaša aizsardzība un īpaši pasākumi, lai aizsargātu cietušos krimināla procesa laikā. Komisija cieši sekos līdzi tam, lai šī direktīva tiktu īstenota. Mēs zinām, ka tikai ar tiesību aktiem nepietiek, tieši tāpēc mēs finansējam projektus, kas uh, reāli ietekmē sieviešu un meiteņu dzīvi Eiropā, nodrošina nu, to ar tiesību un pilsonības programmām. Pašlaik ir izsludināti vairāk pieteikumi uh, konkursi šādiem projektiem. Mums ir paredzēta vairāk kā 3 miljoni eiro šāda veida uh, pārobežu projektiem, un vēl 3 miljoni ir paredzēti projektiem, kas ļautu vērsties pret seksuālu uzmaukšanos un seksuālo vārdarbību pret sievietēm. Vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Mēs esam apņēmušies aizsargāt dzimumu līdztiesību. Mūsu pūliņi cīnoties pret seksuālu uzmākšanos un vardarbību ir daļa no plašākas stratēģijas, kas ir paredzēta dzimumu līdztiesības nodrošināšanai. Um, var jums teikt, ka tuvākajos gados mēs darīsim visu iespējamo, lai uzlabotu uh, kvalitāti savienībā un lai šādā veidā arī samazinātu vardarbību pret sievietēm. Labprāt uzklausīšu debates un gribu nodot jums arī Veras Juravas atvainošanos. Viņa nevarēja diemžēl piedalīties eh, šajā plenāra sesijā, tāpēc, ka viņai bija citi pienākumi. Paldies, eh, komisārs kundze. Es gribētu informēt, ka saskaņā ar politisko grupu vienošanos, padome nepiedalīsies šajās debatēs. Pirmā runātāja Homējeras kundze. Priekšādātājs kundze, komisārs kundze, godājumie kolēģi. Pēc eh, notikumiem ķelnē eh, seksuālas vardarbības tēmats eh, pret sievietēm ir ieguvis jaunu dimensiju, un uh, paldies Dievam ir sākušās arī jaunas publiskas diskusijas. Ķelne bija tāds smagākais punkts uh, mm, nodarītāji ar Ziemeļāfrikas izcelsmi galvenokārt no uh, Alžīrijas. Uh, uzmācās sievietēm seksuāli un uh, tām darīja pāri. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka uh, arī diskotēkās eh, ir daudz šādu gadījumu, un šeit nodarītāji nav ar uh, imigrācijas izcelsmi. Ļoti daudzās vietās eh, notiek šāda seksuāla uzmākšanās un vārdarbība pret sievietēm. Uzskatu, ka Vācijā galvenokārt būtu svarīgi uh, Eh, konsekventi saukt pie atbildības šādus nodarītājus. Vajadzētu pārstrādāt eh, nacionālos likumus. Es uzskatu, eh, Kreto kundze, ka tas ir ļoti labi, ka jūs uz to norādījāt. Mm. Ļoti daudzās valstīs ir tā, ka sievietēm ir jāpierāda, kā šie uzbrukumi ir notikuši, un līdz ar to šo nodarījumu izdarītāji netiek saukti pie atbildības. Uh, Sieviešu situācija ir tāda, ka viņi nevēlas eh, nākt atklātībā ar šiem faktiem, un eh, šī pašreizējā situācija rada uh, vēl lielākus sarešķījumus. Mums ir jāsaprot, ka nav nekādu zonu, kur mēs nevarētu iejaukties. Mums uh, vajadzētu vērsties pret šādiem nodarījumiem, neskatoties uz to, uh, kāda ir šo nodarītāju nacionalitāte. Uh, nevajadzētu arī teikt sievietēm, ka tās ir eh, vainīgas tāpēc, ka eh, tās eh, staigā minisvārkos vai pelkustīmā dodas uz basēnu. Galu galā pie mūsu standartiem pieder brīvība un demokrātija. Un tieši tāpēc arī mums ir jāiesājas par līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm atšķirībā no dažiem totalitāriem režīmiem, kur sieviešu tiesības vēl ar vienu likumos nav apstiprinātas. Nākamā runātāja Arenas kundze. Paldies priekšādātāji! Eiropā viena sieviete no trijām ir vai būs eh, vardarbības upure. Šī vardarbība eh, galvenokārt eh, izpaužas ģimenē, tā var būt drauga vai arī laulātā izdarīta vardarbība. Tā 2014. gadā šie dati bija tikpat smagi, neskatoties uz to, ka migrācijas krīze mums vēl nebija skārusi. Sociāldemokrātu grupā uh, E, tiek uzskatīts, ka ir jāaizstāv pilnīgi visas sievietes, kas ir cietušas no vardarbības. Un nav e, šeit jāskatās, e, kādai reliģijai pieder noziedzīgā nodarījuma izdarītāji. Tas, kas noticis ir ķelnē, ir nožēlojami, taču nevajadzētu tagad vicināt rasisma karogu, mēģinot aizsargāt sievietes no vardarbības privātā vai publiskajā sfērā. Mums, vajadz, mums ir vajadzīga pamatīga pieeja, mums ir jācīnās pret stereotipiem, pret pieņemšanu pieņemtām idejām. Un uh, tiek uzskatīts, ka vīrietis ir dominējošais, kamēr sievieti, par sievieti dominē, ka vīrietis ir spēcīgs, kamēr sieviete ir vāja, ka vīrietis ir aktīvs, kamēr sieviete pasīva. Uh, mums ir jāsaprot, ka mums ir jācīnās pret šiem stereotipiem, kas ir uh, iesakņojušies Eiropas kultūrā. Uh, Ir skaidrs, ka emocijas gūst pārsvaru pār saprātu, bet es piesaucu saprātu, lai mēs varētu strādāt pamatīgi un strādāt ilgtermiņā, kā piemēram strādājot pie stratēģijas, par kuru mēs šorīt nobalsojām, proti par vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm. Paldies, nākamā izteiksies Višņievskas kundze. To, šanovna pani eh, prevodničonca, drogie koležāni. Priekšādātājs kundze, dāmas un kungi. Masveida uzbrukumi, kas eh, notiek Eiropas pilsētās, ir simbols tam, ka multikulturālā politika ir izgāzusies. Tas eh, nav nekāds eh, negadījums, ka Vācijas policijai neizdevās atbilstoši rīkoties jaungada naktī. Daži no viņiem pat apgalvo, ka uh, pašas cietušās ir vainīgas, jo tās ir provocējušas šos uzbrukumus ar saviem apģērbiem, ar savām smaržām. Mums, mūsu mājās, piespiež akceptēt uh, citu nāciju noteikumus. Vicepriekšādētājs Timermans teica, ka ķelnē ir sabiedriskās kārtības problēmas, kas nav saistītas ar migrācijas krīzi. Lūk, mans jautājums. Cik ilgi Eiropas Savienība ir nolūkojusi teikt, ka migrācijas politika ir svarīgāka nekā uh, vardarbība pret sievietēm. Vai jūs zināt, kāda vardarbība tie, notiek uh, bēgļu centros? Kad mēs beidzot uh, beigsim runāt par to, ka mēs vēlamies vērsties pret vardarbību pret sievietēm un sāksim reāli rīkoties, lai sievietes Eiropas Savienībā varētu justies droši? Mani patiešām izbrīna, ka cilvēki piever acis un neņem vērā šo jauno vardarbības uzliesmojumu un tā saistību ar migrācijas krīzi. Oh, Mikrofonu lūdzu. Paldies, priekšādātājs kundze, komisārs kundze, godāmie kolēģi. Es ļoti priecājos un man ir arī iespēdot tas, ka pašlaik m, mm, visā Eiropā ir pieaudzis feministu skaits. Šķiet, ka uh, katrs. Uh, īsti nesaprot, ka sievietes nē tiešām nozīmē nē. Mums ir jāsaprot, kāpēc šī Eirostot aptāja rāda 25% sieviešu uzskata, ka meitene binīs vārciņos rada problēmas, izrāsa problēmas. Un šī atbilde ir ļoti vienkārša. Uzbrukumi ķelnē tiek izmantoti no populistu puses, lai vērstos pret bēgļiem. Sieviešu tiesības šeit spēlē pakārtot lomu. Gribētu šeit minēt piemēru. Sievietes jau ļoti daudzus gadus eh, sūdzas par eh, seksuāliem uzbrukumiem Inhenes oktobra uh, svētkos. Un tam vispār netiek pievērsta nekāda uzmanība. Es uh, gribētu pateikties par šo feministu atbalstu, taču um, Pēdējais, kas mums tagad ir vajadzīgs, ir oportunistiskas feministes. Ir skaidrs, ka šie uzbrukumi ķelnē norāda uz to, ka trūkst integrācijas un nav sakārtot tiesību akti. Mums vajadzētu arī ņemt vērā to, ka sievietes loma ir jāskat augstāk, un te nav runa par migrācijas debatēm, mums ir jādomā par to, kas notiek Eiropas sabiedrībā. Noziedzīgo nodarījumu izdarītāji ir jātiesā, neskatoties uz to, no kurienes viņi nāk vai kādai grupai viņi pieder. Mums ir vajadzīgs Eiropas ietvers un nacionāla īstenošana. Mums ir jācīnās pret vardarbību pret sievietēm ar visiem līdzekļiem. Protams, pastāv kultūras atšķirības, tas ir neapstrīdami. Pastāv kultūras atšķirības arī pašā Eiropas Savienībā un arī ārpus dalību valstīm. Eh, bet Mēs nevaram uzskatīt, ka migrantu vidū ir vairāk eh, noziedznieku nekā mūsu pašiedzīvotāju vidū. Mums ir vajadzīgi pozitīvi pasākumi, mums ir jāvēršas pret eh, migrantu pieplūdumu un jāmēģina šie cilvēki labāk integrēt. Tas, ko saka kanclere Merkel, ir pareizi. Ja mēs eh, relatīvi skatāmies uz Eiropas iedzīvotāju skaitu un migrantu skaitu, tad jūs noteikti sapratīsiet, ka problēmas ir atrisināmas. Zilās kartas jautājums. Trebēsijas kundze vēlas to uzdot. Vai jūs atbildēsiet? Jā, lūdzu, Trebēsijas kundze. Milīnas kundze, jūs teicāt, ka 25% skolnieču uh, aicina nevalkāt minisvārkus, un tad 25% to atbalstītu, lai, sievi, lai meitenes nenesātu minisvārkus. Uh, Te ir runa par skolām, kas arī aicina meitenes eh, neģērties tā, lai tās eh, neprovocētu bēgļus. Protams, tiek pieminē, pieminēti arī oktobra svētki Minhenē. Un, eh, bet šis uzbrukuma skaits nav tik izteikts, ņemot vērā, ka tur ir 5 miljoni uh, apmeklētāju. Un tāpat arī es gribētu vērst jūs uzmanību uz problēmām Hamburgas skolās. Šī informācija man ir jauna, bet ja jūs to apgalvojat, nu tad uh, ir jāņem vērā tas, ko jūs teicāt, bet tas, ko jūs sākumā teicāt, nav pareizi. Es citēju Eirostat aptauju. Šeit nav runā uh, par to, ko jūs tikko pieminējāt. Pēdējā laikā ir tā, ka mēs zinām, ka vardarbība par sievietēm notiek, un neatkarīgi no tā, kas ir šo noziegumu izdarītāji, pret to ir jāvēršas. Es eh, negribētu jūs tagad pieskaitļot šīm uh, oportunistiskajām feministēm. Es uh, iestājos par līdztiesību uh, sievietēm pilnīgi visās jomās. Paldies, un tagad Bjorkas kundze. Paldies, tās ir svarīgas debates, jo visi, kas uh, uzaug uh, kā sievietes, visi zina, ka ar kādiem riskiem ir jāsaskarās uz ielām uh, un dažādās sabiedriskās vietās nemitīgi tiek izjot, izjusts risks un šajās te valstīs ir patriarchāra kultūra arī mūsu valstīs ir jāpiedzīvo līdzi uzbrukumi. Un otrkārt skaidri jāpasaka, seksisms un vardarbība pret sievietēm ir milzīga problēma gan Eiropā, gan visā pasaulē un jādara daudz vairāk, lai pret šādu vardarbību cīnītos. Visām sievietēm ir uh, tiesības uh, dzīvot tā, kā viņas to vēlas, un pret viņām ir jāizturas taisnīgi. Uh, Mums ir jāiestājas par to, lai izbeigtu un cīnītos pret vardarbību pret sievietēm, un šeit nav runa par, par eh, kaut kādām ekstrēmām tiesībām. Mūsu ķermeņus nedrīkst izmantot rasistiskiem eh, nolūkiem. Tā ir kampaņa, un eh, galvenais ir tas, ka mums ir jācīnās pret vardarbību, ka sievietēm ir tiesības, un par šīm tiesībām ir jācīnās. Tad šie noziedznieki iestājas pret to. Un tie, šie cilvēki vispār nerūpēs par sieviešu dzīvi, viņi vēlas uh, kurināt naidu, un uh, katru dienu notiek līdzīgi noteikumi, un tāpēc parlamentam būtu jāiztais pret to. Paldies! Bjorkas kundze, jums vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu, Višņevskas kundze vēlas to uzdot, vai jūs piekrītat atbildēt? Lūdzu, 30 sekundes. Paldies! Vai jūs nedomājat, ka šajā diskusijā jūs esat pieminējusi argumentus, kas uh, ir savstarpēji izslēdzoši tie vārdi, ko jūs tikko sacījāt attiecībā uz uh, deputātu, uz uh, labējiem deputātiem? Es domāju, ka tie nav cienīgi, Eiropas parlamenta deputātam cienīgi, un es kā cilvēks, kurš sēž eh, kreisajā spārnā, nevēlos, lai jūs tā runātu. Jūs vakar redzējāt un dzirdējāt, ko es teicu. Es varu tikai teikt, ka katreiz, tad, kad mēs šeit piesaucam līdztiesības jautājumu, te piedara arī sievietes tiesības un uh, viss, kas saistīts ar sievietes eh, ķermeni, vienalga, vai mēs runājam par bērnu tiesībām vai sieviešu tiesībām, jebkurā gadījumā jāsaka, ka sievietēm ir tiesības. Uh, Un jūs tikko iestājāties pret, jūs nevarat teikt, ka aizstāvat sievietes, ja paužat rasistiskas idejas. Paldies, un tagad Rentkas kundze divas minūtes zaļo grupas vārdā, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, dārgā komisāra kolēģi. Uh, Seksuāla vardarbība vienalga vai privātā vai sabiedriskā vietā nav privāts jautājums, par ko runā tikai feministi, tāpēc, ka viņas ir frustrētas. Seksuālā vardarbība ir viena no milzi lielākajām problēmām, ar ko saskaramies šobrīd Eiropas Savienībā un pasaulē. Vardarbība pret sievietēm ir nosodām, un kamēr tas nebūs izdarīts, nevarēs panākt vienlīdzību. Un mēs nedrīkstam pārstāt izplatīt dažādas informācijas kampaņas. Ja mēs vēlamies sieviešu dzīvi uzlabot Eiropas Savienībā, mums ir jālikvidē juridiskie trūkumi, kas attiecas uz seksuālu vardarbību un vardarbību pret sievietēm. Un mums jārunā arī par patriarchālām sabiedrībām un vīrišķību. Mums ir jāsaprot, ka patriarchāls um, maskulīnas normas dažkārt apdraud sievietes, mums ir eh, tas eh, jāapspriež arī izglītības jomā, bet darīsim to nepadarot par grēkāžiem specifisku sabiedrības grupas. Tas pats vīrietis, kurš eh, man pirms gada uzbruka par to, ka es izplatu feministisku informāciju, tagad Um, ir vērsies pie manis, lai es uh, par, un apsūdzēs man par to, ka es nepietiekam cīnos par sieviešu tiesībām. Nedrīkst izmantot sievietes ķermeni politisku, politisku raksturu jautājumu virzīšanai. Mums ir uh, jāiedziļinās, mums tik tiešām ir jāanalizē, kas ir tā visa pamatā, jāizmanto visi iespējamie instrumenti, nedrīkstam uh, noturēt nevajadzīgas un pārāk vienkāršotas debatas. Paldies! Un tagad Parkers kundze, FDD grupas vārdā trīs minūtes lūdzu. Deputātiem, kas, kuriem nav nekādas atbildības, ir labi pateikt, ka mums ir nepieciešams atvērt durvis daudziem cilvēkiem, bet cilvēki reālajā pasaulē cieši. Tiek ziņots, ka komisija nepieņem, ka pastāv kaut kāda saikne starp migrantu, kri, migrācijas krīzi un uh, seksuāliem uzbrukumiem ķelnē un citiem. Tik tiešām FAM komitejā pirms divām nedēļām kā deputāti tika nosaukt par rasisti, kad viņi pateica, ka migranti ir iesaistīti šajos te ķelnes uzbrukumos. Ja būtu uzbrukums, uzbrukums noticis pret jūsu meitu vai jūsu sievu vai mātu, vai jūs arī tā teikt, tas notiek, tad atver durvis citām valstīm, citām kultūrām, kas izturs pret sievietēm kā pret otrā šķirs pilsoņiem. Uh, Politiķi, policija un presa centās to noklusēt. Šodien Zviedrijas presa saka, ka viņi neziņos, kas ir noticis, tātad, ka tas var nākt par labu dažām politiskajām partijām, un Vācijas politiķi saka, ka sievietēm vajadzētu rīkoties citādi sabiedriskās vietās, un es domāju, ka tas ir apkaunojums. Tie, no kuriem mēs sagaidām, kas mūs aizsargās, ir uh, pagriezuši muguru. Uh, politisku iemeslu dēļ. Un kas notiek tad, kad šie cilvēki, kas šos nodarījumus ir pastrādājuši, iegūs pilsonību Eiropas Savienībā, tad viņiem būs tiesības ierasties apvienotajā karalistē un viņi netiks nemaz pārbaudīti. 2015. gadā vairāk kā tūkstots migranti, tika, simts migranti tika aizturēti. Bet kas notiks, ja mēs paraugamies uz otru pusi, vairāk nekā 10 tūkstoši migrantu bērni ir pazuduši. Eiropāls saka, ka šie bērni un jaunieši eh, ir eh, seksuāli paverdzināti un nonākuši noziedzīgi grupējumu rokās. Startautiskā migrācijas organizācija uzskata, ka daudz šie cilvēki tiks eks, eksportē kaut kur citur, tūkstošiem cilvēku pazūda vidusjūrā. Šīs Eiropas Savienības politikas ne tikai apdraud sievietes, tām ir arī milzīgs seks, negatīvs seks uz sievietēm un bērniem, kas cenšas uh, nokļūt drošībā. Protams, mums ir jāpalīdz nevainīgiem cilvēkiem un sievietēm un bērniem, bet tas nav pareizais veids, ja mēs uh, paplašinātu Ženēvas konvencijas nozīmi. Uh, tad jāsaka, ka tas ir novedis pie tā, ka 2015. gada viens miljons cilvēku ir ieradušies Eiropas Savienībā un daudz ir izmantojuši noziedzīgus ceļus, lai te nokļaut, nokļūtu. Nav robežu kontrols, nav, netiek šie cilvēku, šo cilvēku kriminālā pagātne pētīta un tas viss uh, nozīmē to, ka palielinās terora risks. Uh, Un tas viss pateicoties Eiropas Savienībai. Eiropas Savienība nostāja tieši, tieši riska apstākļos sievietes un mūsu pašu sieviešu bērnu un uh, daudzu, daudz nevainīgu upuru. Drošības dēļ mums ir jāatsāk kontrolēt robežas un mums ir jāatstāja Eiropas Savienība. Paldies, Pārkers kundze. Raintkas kundze vēlas uzdot jums zilās kartītes jautājumu, vai jūs atbildēsiet? Nē, jūs nevēlaties, jā? Nē, es nevēlos. Nākamais runātājs Meijers kundz vienu minūte. Lūdzu, no ENF frakcijas. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu dusmīga, dusmīga uz Eiropas Savienības uh, vadošajām uh, amatpersonām, kas uh, tikai tukši runā. Šobrīd pastāv liels briesmas Eiropas Savienības islamizācijas dēļ. Tas tagad apdraud sievietes, mēs esam to piedzīvojuši gan Ķelnē, gan Frankfurtē, gan citās Eiropas pilsētās. Sievietēm uzmācas, sievietes izvaro, tādēļ, ka šobrīd norisinās seksuāls džihāds. Daži cilvēki saka, ka tas nav migrācijas jautājums, bet gan jautājums par sabiedrisko kārtību. Kā jūs uzdrošināties tā runāt? Tas ir skandalozi izmantot to kā argumentu. Eiropas Savienība, Schengena, tās ir tās problēmas. Tas viss atvieglo seksuālo džihādu, kas šobrīd norisinās. Un tas paver durvis islāma barbarisam. Mums vajadzētu no šīm tendencēm atbrīvoties. Paldies, Foikta kungs, pie grupām nepiedrošo deputātu vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Adis Švarcer, sieviešu tiesība aizstāve, šo te vārdarbību pret sievietēm ir uh, novērtējusi, ka integ uh, neveiksmīgs integrācijas produktu un nepareizas uh, iecietības rezultātu. Uh, Es domāju, ka vaina gulstas uz katru politiķi, kas gadiem ilgi ir sludinājuši nes, ne, pārprastu iecietību. Merkels kundzes lēmums, kas tika pieņemts 4. De, septembrī, atvērt robežas visiem, ir izgāzies uzbrukumi ķelnē un citās pilsētās. Un, uh, šo, šīs te vardarbības noklusēšana nebija policijas neveiksme, bet gan uh, statistikas neveiksme un uh, mēdīji ar pārprastu politkorektumu atbalstīja šo tendenci. Un tas vienīgais, ko komisāra arī sacīja, Par to, nav, par to nav atbildīga Eiropas Savienība, bet gan nacionālās valstis. Paldies! Un tagad Konstants Legripa divas minūtes, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Šovakar mēs esam sapulcējušies tādā, diemžēl, ļoti vēlā stundā, lai runātu par sieviešu vienlīdzības jautājumiem. Mēs atkal runājam par vardarbību pret sievietēm, mēs runājam par seksuāliem uzbrukumiem sievietēm. Tas nav nekāds rituāls, kur mēs īstenotu katru gadu, taču ir tā, ka mēs par uh, sievietēm parasti noturam debatas startautiskajā sieviešu dienā, nu ne jau tāpēc, ka būtu tas kāds mutiskais jautājums vai rezolūcija. Šodien mēs runājam par uh, situāciju pēc reāliem notikumiem, ļoti nozīmīgiem notikumiem, kas ir atstājuši ietekmi uz visu Eiropu un uh, arī citu pārējo pasauli. Es runāju par masveidu seksuālo vardarbību un uzmākšanos, kas norisinājās Ķelnē un citās Vācijas pilsētās jaungada naktī. Šādi notikumi ir uh, notikuši pirmo reizi. Mēs neesam piedzīvojuši šādu veidu masveidu vardarbību agrāk. Mēs neesam piedzīvojuši līdzīgu agresiju, kuru īsteno vīrieši publiskā telpā. Vardarbība pret sievietēm nav saistīta ar nacionalitāti tādas krāsu, uh, vai jebkādiem citiem tādiem, jebkādām citām tādām pazīmēm. Seksuāla vardarbība parasti asociējās ar vardarbību ģimenē, un tā nav parasti bijusi proaktīva kādai specifiskai sabiedrības grupai. Bet tagad mēs šajā parlamentā, piemēram, novembrī, tad, kad bija konstatēts gadījums par um, vardarbību pret sievietēm, mēs ļoti apņēmīgi nosodījām to, bet uh, mēs nevaram pievērt acis to, mēs nedrīkstam noliegt to, kas ir noticis, jo notikušais ir bezprecedenta gadījums, mums ir jāizrāda so solidaritāte, kāds franču filozofs mūs ir mudinājis uz to. Runātājiem tika atņemts mikrofons. Nākamā runātāja Džufrīdas kundze. Paldies, priekšsēdētājs. Notikumi ķelnē ir ārkārtīgi nopietni un par vainīgiem ir jātiek tiesātiem. Bet mēs nedrīkstam ļaut populistiem par to izteikties. Es domāju, ka te ir daudz cilvēku, kas cenšas iznīcināt Eiropu. Tas, kas notika ķelnē jaungada naktī, ir īsts teroristu uzbrukums, kur mērķis ir destabilizēt jau tā vājo līdzsvaru, kas šobrīd pastāv Eiropas Savienībā. Mēs nedrīkstam vispārināt, un mēs nedrīkstam ar pirkstu rādīt uh, diskriminējošā veidā uz visiem imigrantiem, pat daraugoties uz to, ka šo uzbrucēju vidū bija daudz migranti. šie, šai plašajai, šo plašo operāciju nedrīkst uzskatīt tikai uh, par problēmu, kas skar sievietes. Tā ir problēma, kas apdraud mūsu kultūru, mūsu pašu brīvību un uh, par vainīgiem uzskatīt tikai imigrantus un bēgļus nepalīdzēs uh, cīņā pret šiem riskiem attiecībā uz sievietēm. Diemžēl nepārāk bieži uh, šāda cīņa ir sekmīga. Ļoti bieži sievietes mūsu valstīs cieši no vārdarbības vai nu no publiskās vietās vai mājās, un jāsaprot, ka austrumu kultūrās sievietes tiek uzskatītas par priekšmetiem, un tur ir ļoti dziļas šādas tradīcijas. Mums patiešām ir jāņem tas vērā, bet tajā pašā laikā ir jācīnās arī pret mūsu pašu idejā. Mums ir eh, arī jācīnās par to, lai sievietes tik cienītas. Paldies. Paldies, nākamais runātājs Arnes Gērika kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, tas ir nepareizi, kad ir dažādi viedokļi un tad apgalvo, ka citi kolēģi ir rasisti. Komisārs Kretūkons kopš jaungada un šodienas eh, ķelna ir jēdziens seksuālai vardarbībai. Ķelnē ir vēsture, kad uh, valsts mm, ir piedzīvojusi neveiksmi, policija piedzīvojusi neveiksmi pret šādu vardarbību, taču to piedzīvojam visā Eiropā. Mēs vēlamies izbeigt šādu vardarbību ne tikai publiskās vietās. Katra trešā sieviete Eiropā jau no jaunatnes ir piedzīvojusi kādu seksuālas vardarbības gadījumu. Tie ir apmēram 86 miljoni uh, sieviešu Eiropā un gandrīz katru katru dienu, katru stundu tiek izvarota sieviete Vācijā, un ķelni ir izmainījusi sabiedrisko domu. Kopš tā laika uh, ir uzsākušās diskusijas par seksuālajām sievietes tiesībām un pašnoteikšanos, un tas bija nepieciešams jau ilgu laiku. Es ļoti priecājos, ka mēs šeit esam uzsākuši šos diskusijas un turpinam tās, un ja mēs vēlamies uh, tās vest pareizā ceļā, tad ir nepieciešami fakti. Un tas ir saistīts arī ar tiesisko situāciju dažādās valstīs. Piemēram, Vācijā seksuālie noziegumi ir noziegumi tikai tad, ja situācija juridiski raugoties atrodas bezpalīdzīgā situācijā. Taču citādi tas ir vienkārši uzbrukums uh, cilvēku ķermenim. Mums katrā gadījumā ir jārunā. Uh, Priekšsēdētā pārtrauc Gērniks kunga runa. Priekšsēdētājs pārtrauc Gērniks kunga. Nākamā runātāja ir Beseres Bastarečēs kundze. Vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Šie apvainojumi, uzbrukumi ir jāsako vainīgajiem neatkarīgi no tā, kas tie ir un kur viņi uzturas. Nīderlandes prezidentūra pieminēja Stambuls konvenciju, tas ir juridisks instruments, kā cīnīties pret vardarbību pret sievietēm, un padomē savā darba kārtībā ir jāņem vērā tas, uh, pie kā esam strādājuši arī mēs. Mēs dzirdējām Jurovs kundzes teikto, mums ir jāizmanto pieejamie līdzekļi. Vēlos vērsties pie komisijas un aicināt sniegt savu ieguldījumu. Šeit ir runa par uh, nepieciešamo palīdzību. Mēs pieņēmām arī attiecīgu ziņojumu. Mums ir nepieciešama attiecīga locekļa pal līdzekļa. Paldies, nākamā runātāja Kornelijas Ernsta kundze, pusotra minūte. Tā, kad es dzirdēju par ķelnes notikumiem, man aprāvās elpa, jo tā ir īpaša seksisma dimensija pret sievietēm. Šie noziegumi nav ne ar ko relativējami, un mēs nedrīkstam nevienam upurim nodarīt to, ka izmantosim šo diskusiju citiem mērķiem, nacionālām vēlēšanu kampaņām, nacistu, naida runām vai vienkārši, lai tiktu vaļā no bēgļiem. Tas, kas notika, bija dziļa neceņas izraidīšana pret sievietēm, kas nav saistīts ar etniskiem iemesliem, bet ar patriarchātu. Mums ir par to jārunā, mums ir jārunā par daudz striktāku seksismu apkarošanu, pret to, ka uzmākšanās publiskās vietās, uh, nav tikai vienkārši sabiedriskās kārtības pārtraukumi. Nedrīkst sievietēm būt bailes nākotnē vērsties tiesās pret saviem pārdarītājiem, un nekad nevar notikt tā, ka policija skatās eh, nos, tad, kad notiek šādi uzbrukumi, tad, kad sievietēm uzbruk, eh, apzok viņas vai pat izvaro. Mums ir jāparūpēs par to, lai vardarbrīd pret sievietēm beidzot tiktu aplūkota kā liela sabiedrības problēma visās dalībvalstīs, nevis kā tikai kaut kādas kolaterālie zaudējumi. Kamēr vien mums būs nepieciešams īstenot vardarbības eh, skartu sieviešu patvēruma centri un tā tālāk, tikmēr mēs nevarēsim īstenot eh, patiesu brīvību, jo brīvība nav iespējama bez vardarbības ar vardarbību pret sievietēm. Paldies, nākamais runātājs Urtas un kungs, viena minūte. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Paldies, priekšsēdētāji. Ķelnes fakti vai jebkurš šāda veida noziegums pret sievietēm ir vienkārši nepieņemams un šeit ir strikti jāievēro likumi. Uh, Taču visi tagad eh, pārvērš šīs diskusijas par diskusijām pret bēgļiem, taču vardarbība pret sievietēm ir globāls fenomens, ne tikai Eiropas fenomens. Daudzi jau to pieminēja. Tika pieminēts arī attiecīgais ziņojums par vardarbību pret sievietēm. Un jau ļoti daudzas sievietes ir arī atzinušas, ka ir kļuvušas par vardarbības upuriem. 2016. gadā jau šajā Janvāra mēnesī bija ļoti daudz gadījumu. Tā ir vardarbība, kas ir saistīta ar uh, dzimumu, un secinājums no šodienas uh, diskusijām varētu būt tāds, ka beidzot tiek īstenota direktīva, piedāvāt direktīvu, kas runāt par šo fenomenu. Paldies, nākamā runātāja Adnolfija kundze. Vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundze. Nav pieņemams tas, ka šī di šīs diskusijas notiek tik vēlu un tikai vienu mēnesi pēc šiem skandaloziem notikumiem. Sievietes Vācijā piedzīvoja uzbrukums, un šeit nav runa tikai par žurnālistu traktējumu, bet par arī Vācijas policijas problēmām. Šeit nav jārunā par to, vai tie bija bēgļi vai nē. Nē, šeit runa ir par noziedzīgu vīriešu grupējumu tīklu, kas uh, izmanto sievietes. Mēs nosodam šādu veidu praksiņu, kādu veidu vārdarbību, neatkarīgi no tā, kas to īsteno, vai nu Eiropā, Āzijā vai Āfrikā. Es to tā vienkārši nepieņemšu, ka uh, tiek apdraudētas sieviešu brīvības, kuras, par kurām esam tik uh, grūti cīnījušās. Mums ir jācīnās pret šādu rīcību. Šeit runa nav arī par to, ka visi nokaunējušies klusē, mums ir jāņem vērā šie fakti. Paldies, nākamā runātāja Montēlas kundze. Kolon, Düsseldorf, Stokholm, Stuttgart. Ķelne, Diseldorfa, Stokholma, Cīrihe, Hamburga, ikviena no šīm pilsētām. Katrā no šīm pilsētām simtiem sieviešu ir kļuvuši vardarbības, par vardarbības upuriem no migrantu puses. Taču franču feminists ir eh, klusējušas, viņas runā par patriarchālo fašismu Francijā un nerunā par tiem, kas ir atbildīgi par šīm izvarošanām. Pretēji Marīnai Lepēnai franču patriotis izteicās, tieši patriotis ir feministes Francijā, jo tās izsakās pret masu imigrāciju. Franču feministes baidās par savām tiesībām, taču Francijā situācija ir tāda, ka neviena lielā partija uh, neizsakās pret sieviešu tiesībām eh, īstenot abortus. Manis pārstāvētie patrioti ir vislabākā aizsardzība sievietēm. Paldies, nākamā runātāja Gala Peltas kundze, pusotra minūte. Paldies, eh, komisārs kundze. Vēlos teikt, ka sākumā esmu ļoti priecīga, ka var piedalīties šajās diskusijās par tik būtisko jautājumu, taču vienlaiks esmu noskumusi, jo iemesls ir ļoti skumš notikums, par kuru tagad diskutējam tik plaši. Tas atrodas pārāk tuvu mums. Šīs briesmas eh, varbūt ilgu laiku šķita tālas, taču tagad tās notiek mūsu durvju priekšā. Uh, Un šausmīgākais ir tas, ka tas, šie noziegumi ir tikuši izdarīti pret jaunām sievietēm. Mēs to nedrīkstam pieļaut. Mums ir jārīkojas pret vardarbību. Nulles tolerance. Tolerancei šeit ir jāvalda, un mēs nedrīkstam par to klusēt. Kā mērs vispār uzdrīkstējās apgalvot, ka jaunas meitenes nedrīkst nesāt smaržas vai īsus svārkus dodoties ielās. Mums ir ļoti skaidri jāprāda, kur pastāv robežas. Diemžēl šī realitāte Eiropā, Eiropas kristīgajā kultūrā sievietes līdz šim ir tikušas pareizi novērtētas. Paldies! Nākamā runātāja Mudīkons divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs tagad uh, nosodām uzbrukumus sievietēm Eiropā. Taču šī vardarbība uzmākšanās sievietēm nesākās 31. decembrī 15. gadā. Pirms diviem mēnešiem notika oktobra, oktobra svētki, kur simtiem sieviešu ziņoja par seksuālu uzmākšanos. Taču tas uh, nav radījis tik lielas bāžas. Vienlaikus pamatiesība aģentūra 2014. gadā eh, ziņoja, ka viena no trim sievietēm ir cietusi no kāda veida vardarbības. Tātad sieviešu, vardarbība pret sievietēm nav jauns fenomens. Vardarbība un diskriminācija jau ilgu laiku ir notikusi Eiropā pirms šiem atgadījumiem ķelnē un citur. Es vienmēr esmu nosodījis šādus, eh, šādu rīcību un iesaistītās puses. Un ir pienācis tiešām laiks un priecājos, ka mēs cenšamies kaut ko darīt. Taču es nekad neesmu piedzīvojis tos viskaļāk uh, kliedzošos tik cieši atbalstot mani vienā rindā un cīnoties pret sieviešu vardarbību. Man ir zināma skeps attiecībā uz UKIP un Francijas Nacionālos frontes centieniem atbalstīt sievietes. Es drīzāk sagaidu, ka viņi sēs vairāk naidu nekā aizsargās upurus, taču iespējams, ka tie, kas atrodas labajā pusē, pārliecinās mani par pretējo. Iespējams, ka viņi aicinās apvienotās karalists valdību ratificēt Stambulas konvenciju, kur ir paredzēti juridiski instrumenti, lai cīnītos pret sieviešu vardarbību. Man ir šāda cerība. Taču vienlaiks mums vajadzētu pieņemt tādu politiku, kas aizsargās sievietes no jebkāda veida vardarbības un uzmākšanās, neatkarīgi no tā, kas to veids. Paldies! Paldies, Mūdī kundze! Ir zilās kartiņas jautājums jums no Jureka kunga, vai jūs to vēlties pieņemt? Nē. Nākamā runātāja ir Trebesijus kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšēdētāji! ķelnes atgadījumi nav atsevišķs gadījums. 20 Vācijas pilsētās sievietēm notika šādi uzbrukumi. Lielākoties Ziemeļāfrikas uh, vīriešu sanākšana kopā, uzmākšanās līdz pat vardarbībām, izpausmēm kā izvarošana, palēnām kļūst par realitāti un izskatās, ka Vācijas sabiedrība pie tā sāk pierast. Uh, Mūsu sievietēm Vācijā izdiena ir izmainījusies jau tagad, jo viņas izmai, viņām ir jāmaina sava uzvedība un jācieš no tā, ka dodas publiskās vietās. Viņas izvairās no publiskām vietām un izmaina savu ģērbšanās stilu. Mēri piedāvā vienkārši neģērbties tā, kā viņas to dara un piedāvā izveidot rozā krāsas drošās vietas pilsētās. Tad, kad Merkele ok, eh, rudenī teica, ka ar saistībā ar migrāciju Eiropa mainīsies, vai viņi domāja šādu situāciju? Politika vienkārši izvairās no atbildības un uzliek atbildību uz policiju, kura jau ilgu laiku nespēja tikt ar saviem spēkiem galā. Politiķi rūpēs tikai par bēgļiem, nevis par upuriem. Ja politiķi īsteno sliktu politiku, tad presē par to ir jāziņo. Eiropa padoma pagājušajā nedēļā brīdināja rezolūcijā, ka plašaziņas līdzekļi nedrīkst slēpt, slēpt patiesību, slēpjoties aiz politiskā korektuma. Mums ir jāatbalsta šāda rīcība. Paldies, nākamā runātāja Bilbao Barandikas kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šie uzbrukumi, seksuālie uzbrukumi, kas notika organizētā veidā tik daudzās Eiropas eh, pilsētās jaungada naktī, nav jauns fenomens, kas saistīts ar migrāciju. Un tas ir nepiedodami, ka tas notiek pret sievietēm. Protams, ka cilvēki nevar pieņemt to, ka tas notiek pret sievietēm, taču mums ir jāpalūkojas uz šo problēmu saistībā ar tās būtību. Tā ir struktūrāla problēma. Piemēram, seksuāla uzbrukuma pret sievietēm un bērniem eh, kara apstākļos tiek izmantoti kā ieroči. Tāda ir šī problēma. Turklāt mums ir jāņem vērā arī mūsu vidū esošie uzbrucēji. Mums ir jāizvairās no stereotipiem un jā vajā uzbrucēji. Paldies, paldies. Nākamais runātājs Žau Pimenta Lopešs. Vien minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Notikumi ķelnē ir ļoti nopietni seksuāli uzbrukumi pret sievietēm, šādas koordinētas darbības ir ļoti rūpīgi jāizmeklē, lai nodrošinātu to, ka šeit uh, ekstrēmisti un ekstrēmi labējie spēki negūst labumu no šiem notikumiem, lai īstenot savu programmu. Šeit tiek sasaistīta ķelnes notikuma ar migrāciju, taču patiesībā tiek aizmirstā reālā problēma - seksuālā agresija pret sievietēm. Mēs varam pret to cīnīt ties, cīnoties pret uzbrucējiem un cīnoties par tām vērtībām, kas neuzskata sievietes kā objekts. Mums ir jānodrošina līdztiesība, cieņpilna attieksme pret sievietēm, un komisija par to ir jāparūpējas. Paldies! Sebastiāna kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Tāpat kā pārējie kolēģis runāšu par šodienas problēmu. Vai būs mums beidzot Eiropas direktīva saistībā ar dzimumu noziegumiem? Tas mums ir nepieciešams. Šeit runa ir par vardarbību pret sievietēm publiskās vietās, taču pastāv vardarbība pret sievietēm privātās telpās, un tas ir saistīts ar patriarchālajām klišajām, uz kurām balstās šī Eiropas Savienība. Uh, un sabiedrību. Daži kolēģi novērš un apvaino bēgļus, taču palūkoties uz skaitļiem, trešdaļa Eiropas sievieti ir piedzīvojuši dzimumu vardarbību, un tik daudz bēgļu nemaz nepastāv. Vainīgie izvairās no atbildības, un sievietes apkaunojušā veidā tiek izmantotas reklāmās. Mums ir jārīkojas, citādi šī vardarbība tikai turpināsies. Eiropas komisija Vai jūs tiešām vēlaties kaut ko darīt, lai atrisināt šo problēmu? Paldies. Nākamā runātāja Mecels kundze pusotra minūte. Mēs daudz esam runājuši par notikumiem Ķelnē un citās Eiropas pilsētās, taču redzam tai pašā laikā ar ksenofobiju. Mums jāatbild uz to, un atbildēji ir jābūt mūsu sistēmā bāzētai. Vai tas ir minoritāšu, sieviešu jautājums vai kas cits? Šādas parādības mums nav pieņemamas. Mums ir jābūt drošiem savās pilsētās. Un mums daudz nopietnāk jācīnās ar tiem, kas mēģina vai nu noklusēt, vai arī rada problēmas. Mums nav nekāda attaisnojuma tam, kas notika ķelnē, tāpat kā nav attaisnojuma rasismam un vardarbībai. Vienalga, kāds ir dzimums, kā jūs ķērbieties, ko jūs vēlaties, mūsu ziņai ir jābūt tādai, ka cilvēkam ir tiesības uz brīvu dzīvi. Tas ir mūsu Eiropas vērtību pamatā. Un jāgarantē ir visu tiesības, un, protams, mēs varam prasīt pamatvērtību ievērošanu no visiem šajā kontinentā. Paldies! Paldies, Sareja Posta! Paldies! Patriarchālais fašisms, nu labi, es priecājos, ka beidzot tiek pieminēta šī problēma seksuālās uzmākšanas publiskās telpās. Šis uh, jautājums tiek iekļauts mūsu darba kārtībā. Vēlos uzsvērt, ka mm, neatkarīgi no tā, vai tas ir nacionāls fenomens vai saistīts ar kādu sociālo nacionālo uh, pamatojumu, šeit vardarbība pret sievietēm nepieciešams politiskais risinājums. Ik viena trešā sieviete Eiropas Savienībā ir saskārusies ar uh, seksuālo vardarbību. Parasti sievietes arī cieš tieši savās mājās no vardarbības, un tas ir uh, so, drošības policijas jautājums, ar kuru mums ir jārunā. Sievietes nedarījūtas droši savās mājās vai publiskajā vidē Eiropā, un tā ir milzīga problēma, kas ir saistīta ar drošības politiku. Mums beidzot ir jāķers klāt pie šī aspekta, jāizstrādā attiecīga Eiropas drošības stratēģija. Un bažas rada nevis šis uh, pamatojums, kādēļ notiek šī vardarbība, bet gan tas, ka tas var notikt jebkur bez jebkādas aizsardzības. Un ķelnis uh, notikums nav vienkārši atsevišķs gadījums. Nē, vardarbība notiek Vardarbīgi uzbrukumi notiek visu laiku no dažādu vīriešu puses, neatkarīgi no viņu kultūrālās identitātes, un mums beidzot tas ir jāpārtrauc, un ir labi, ka mēs beidzot par to varam runāt, kaut gan uh, sākumā fokus mūsu diskusijās novirzījās citā virzienā. Taču beidzot mums kļuvis skaidrs, ka tā ir patiesa problēma un ka sievietes ir jāaizstāv. Zviedrijā notika kampaņa, uh, pēc notikumiem Stokholmā. Un tur tika izskanēts, jā, jāaizsargā tās mūsu sievietes, bet es neesmu tās sievietes. Nākamā runā Girlings kundze. Thank you, Madam President. Paldies. Pievienojos visiem paužot savu sašutumu par to, kas notika ķelnē. Taču vēlētos arī teikt, ka, protams, mēs jau neesam pēkšņi atklājuši vardarbību pret sievietēm. Pirms 40 gadiem atceros, kad biju studenti 70. gados. Mums bija tāda kustība, nakts atgūšana, un tas bija jautājums, ka sievietēm ir jābūt iespējai iziet uz ielas naktī vai vakarā bez uzmākšanās bija ārkārtīgi svarīgi pievērst uzmanību šim jautājumam. Un tai laikā nebija ne islamizācijas, ne bēgļu baru. Mēs runājam par angļu, jeb ja britu kultūru, un vīrieši vienkārši neļāva sievietei normāli dzīvot. Un mums joprojām ir šī pati situācija, un es ceru, ka ķelne mums mācīs, ka daudz kas būtu jāmaina. Paldies! Nākošā Eleonora Forenca. Paldies! Es domāju, ka notikumi ķelnē ir jāvērtē no solidaritātes aspekta un nemēģinot atrast kādus attaisnojums. Mums ir jāsolidarizējas ar šīm sievietēm. Es arī domāju, ka reālā politika pret vardarbību, pret sievietēm ir jāveido ar garantijām katrai sievietei, sievietei, kur Eiropā, kur pastāv liela dzimuma diskriminācija joprojām. Lai šādā veidā mēs varētu cīnīties pret vīriešu vardarbību. Sievietes tiek uzskatītas par objektiem, ir, viņas ir agresijas objekti, ksenofobijas un rasisma objekti. Mēs taču nesam kāda sievietes. Mums nav vajadzīgi krustēva un armija. Klaus Buhners. Brīvā Eiropā. Brīvā Eiropā sievietēm jābūt tiesībām brīvi pārvietoties, un šobrīd tas nav iespējams. Un tas ir skandāls, un vainīgie no vienas puses ir pārāk paviršies seksuālie uzbrukumu nosodošie likumi, kur uh, uzbrucēji tiek galā ar ļoti zemiem sodiem. Taču būtiski arī tas, ka gada laikā Vācijā mēs esam saņēmuši vienu miljonu jaunu pilsoņu, vairāk cilvēku, protams, ka nepieciešams vairāk policijas. Katrā ciemā ir savs ciema policists, katrā mazpilsētā ir sava policijas uh, nodaļa, un Vācijā policistu skaits netika palielināts, bet gan samazināts, un rezultāts nevar būt labs. Tādēļ, manuprāt, nav jāatkāpjas policijas prezidentam, bet gan attiecīgiem iekšlietu ministram, tāpat kā daudziem citiem iekšlietu ministriem kaimiņu valstīs. Paldies! Paldies! Milans Zvers. Pusotra minūte. Paldies! Pirmais. Gribētu teikt kādu vārdu par nosaukumu, par ko mēs runājam. Kāpēc mēs nerunājam par to, kas patiesi notika? Tas bija specifisks vardarbības akts, ko veica specifiski cilvēki. Kāpēc mēs runājam par seksuālo uzmākšanos publiskās vietās, Protams, mērķis mums varbūt ir labs, mēs cenšamies darīt visu, lai tas neatkārtotos. Mēs negribam vēl vienu ķelni, taču vardarbība pret sievietēm ķelnē nav vienīgais notikums. Šis bija uzbrukums mūsu sistēmai, un mums ir jābūt stingriem savās pozīcijās un savos paziņojumos. Neviens nedrīkst likt mums mainīt savu dzīvesveidu un domāt citādi. Un es brīnos, kāpēc tik daudz sievietes un nevalstiskās organizācijas vispār neko nav teikuši par šo notikumu. Viņi klusē. Varbūt, ka Viņi pat cenšas uzmanību novirzīt uz citurienu, piemēram, uz ģimenes vardarbību. Es domāju, ka mēs, mums vajadzēja runāt par šo konkrēto lietu. Ruža Tomašičs, kundze. Paldies! Seksuālā vardarbība un uzmākšanās jebkuros apstākļos nav pieņemama Ja kaut kas tāds notiek mājās, protams, bieži vien nav iespējams reaģēt, jo tas netiek paziņots. Taču nevērsties pret vardarbību publiskās vietās nekādā ziņā nevar attaisnot. Mēs redzam tendenci, turklāt pieaugošu, kur ir vardarbības un uzmākšanās draudz publiskās vietās, un tas nāk no imigrantu puses, kas nāk no citām civilizācijām pirms notikumiem Vācijā daudzi negribēja par šiem jautājumiem runāt politkorektuma dēļ. Taču šāda necivilizēta uzvadība nav pieņemama nekādā veidā un ir jāizskauž. Mēs visi esam vienāda likuma priekšā, tai skaitā arī migranti un patvērumu meklētāji, un tie, kas to nevar pieņemt, viņiem šeit nav vietas. Štefans Eks nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. No, es eh, visstingrākajā veidā nosodu notikums ķelnē, un šis vecgadu vakars arī uzdod jautājumu, kā mēs varam aizsargāt sievietes. 40% sieviešu Vācijā pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas kļūst par kaut kādu veidu uzmākšanās vai seksuālas vardarbības uzbrukumiem, bet tagad vēst debats par uh, um, par migrantiem šādā te veidā ir smieklīgi. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka kreisie ekstrēmisti Vācijā un citviet pasaulē izmanto šo rasistisko propagandu. Mums ir jāsaprot, ka tiek, notiek izlikšanās it kā seksuālā vardarbība un seksisms būtu pie mums kaut kas pavisam jauns. Nedrīkst tā, būt tā, ka cilvēki tiek turēti aizdomās par seksuālu vardarbību tikai tāpēc, ka viņi nāk no tuviem austrumiem. Mums ir jāpanāk sabiedrība bez uh, eh, rasismu, bez seksuālas vardarbības, bet mēs Eiropu uh, Eiropā izdarīsim lāču pakāpojumu, ja paši kļūsim rasistiski. Paldies! Ana Zabārska, 1 minūte un 30 sekundes, lūdzu. Paldies! Priekšsēdētais kundze. Eiropas Savienības pamatvērtība ir cilvēka cieņa, un tā ir jāaizsargā jebkurā gadījumā vai mēs runājam par sievieti, vai vīrieti, vai bērnu. Tas nav ticīcija jautājums, tā ir tiesiskā imperatīva. Un darbība, kas pārkāpj cilvēka cieņu, ir nosodāma un sodāma. Sevišķi, ja upuri ir sievietes. Nav svarīgi, vai cilvēki, kas veic šo vardarbību, ir pilsoņi vai nav pilsoņi, vai tie ir migranti vai bēgļi. Ženēvas dekla, konvencija dod tiesības deportēt bēgļus, ja tie tiek tiesāti par nopietniem noziegumiem. Esmu pārliecināts, ka uzbrukums sievietes cieņai var tikt klasificēti kā nopietnas noziegums, neņemot vērā, kāds ir pārkāpēja, likuma pārkāpēja status. Mums ir migrantu krīze, protams, taču darbības, ko veic šie migranti, nav pieņemama, un tāpēc aicinu valstis atjaunot un grozīt savu likumu, lai aizsargātu visu iedzīvotāju cieņu Mareks Jureks. Paldies! Paldies! Tas, kas notika ķelnē, ir briesmīgi, bet tas arī parāda to, kas um, daudz viet, diemžēl, norisinās. Es cerēju uz tādām nopietnām debatēm, bet tas, ko es dzirdu šeit, šajā zālē, ir necienīgi. Tikpat necienīgi, ka izturēšanās pret sievietēm. Bieži vien ir tā, ka sieviešu pazemošana pieder pie ikdienas. Daudz saka, tas, kas notika ķelnē, jau nav nekas ārkārtējs, un es domāju, ka tas ir arī iemesls, kāpēc mums ir šodien jārīko debats. Man ir jautājums Eiropas komisijai. Vai jūs varat viennozīmīgi paziņot, ka policija ir uh, politiski iemesli dēļ neizpaudus informāciju. Eiropas Savienības uh, darbības līguma otrajā pantā ir teikts, ka tā nedrīkst rīkoties. Paldies, un tagad Urbans Krespo vienu minūte. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, kolēģi seksuāls uzmākšanās izskaušana pret sievietēm būtu jāuzskata par uh, būtisku prioritāti, bet problēma ir tāda, ka šīs debats ir tukšas. Tās ir tie ir tukši vārdi, ja mēs nerunājam par reālajiem un dziļajiem cēloņiem, kāda ir vardarbībā pret sievietēm. Nebūsim cīniski, ka vardarbība pret sievietēm nenosaka agresora ekonomiskie apstākļi un izcēlesme. To nosaka. Uh, mačo kultūru, kas ir šajā te sabiedrībā. Un es domāju par ekstrēmu labējie un labējie spēki cenšas eh, stigmatizēt bēgļus un migrantus, lai eh, iegūtu lielāku vēlētāju atbalstu. Bet eh, tāpat laikā viņi neko nedara tad, kad Eiropas vīrieši izdara noziegums pret sievieti, un tas notiek tādā vētajās civilizētajās sabiedrībās. Sievietes tiek apspiestas, un mums ir jāstrādā, lai raudzītos, ka mēs no vārdiem pārējiem pie darbiem, lai kaut ko mainītu. Paldies. Nākamā runātāja Šoidrovs kundze pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, cīnos pret vārdarbību pret sievietēm nevis tāpēc, ka es esmu feministe, bet tāpēc, ka cilvēku cieņas aizstāvēšana un aizsargāšana ir prioritāte mums kā kristīgiem demokrātiem, kas darbojas Eiropas parlamentā. Diemžēl mēs zinām, ka vārdarbība pret sievietēm nav nekāds jauns fenomens. Daudz cilvēku iepriekš jau teica, ka, ka 30% sieviešu Eiropas Savienībā ir um, kļuvušas par šādas vai tādas vardarbības upurēm. Bet tie notikumi, kas norisinājās ķelnē jaungad naktī, bija šokējoši un uh, par tiem ir atbildīgi bēgļi un migranti. Mēs bijām sagaidījuši, ka viņi būs pateicīgi, bet, uh, diemžēl, uh, netika runāts par to, kāda būs uh, riska drošība. Ir nepieciešams uh, ieviest papildus drošības pasākums. Šāda veida uzbrukumi nozīmē, ka cilvēki aizvien vairāk ienīdīs bēgļus, un mēs nedrīkstam klusēt par to. Mums ir jāapzinās, kādi ir riski. Liela cilvēku koncentrācija eh, no valstiem, kam ir ļoti atšķirīga kultūra, uh, nozīmē risku, un mums ir jārīkojas un jāņem vērā īpaši drošības pasākumu nepieciešamība. Paldies! Nākamais runātājs. Daudz, kas notika ķelns ielās un uh, citviet vecgadu vakarā, un pat medī to nespēja ignorēt, bet neizliksimies, ka tas ir kaut kas jauns, jo tas tā nav. Gadu desmitiem imigranti no Ziemeļāfrikas un tuvējiem austrumiem ir pastrādājuši uh, lielu daļu no seksuālajiem noziegumiem, kas ir fiksēta Eiropas Savienībā. Mūsu pieeja šai problēmai ir samērā naiva. Mēs domājam, ka ja mēs šos jaunos vīriešus uh, ievietosim uh, klases telpā un mācīsi viņiem par dzimumu vienlīdzību, tad viņi attieksies no savām idejām un vērtībām un kļūs par jaukiem Eiropas sociāldemokrātiem, bet tas jau tā nenotiek. Ja jūs atvedat cilvēks no tuvējiem austrumiem uz Eiropu, tad viņi sev līdz nesīs arī tuvu austrumu kultūru jo viņi maz nezina, ka viņa kultūra nav pareiza. Nē, viņi vienkārši parādīs mums, kurš tad ir priekšnieks un kurš valda pār sabiedriskām vietām. Paldies! Paldies! Šogar kungs, pusotra minūte, lūdzu. Paldies! Neviens nevar apgalvot, ka vardarbība pret sievietēm Eiropā ir noziegums, kur pastrādā tikai imigranti. Diemžēl miljoniem eiropiešu Eiropā Eiropas Savienībā katru gadu piedzīvo vārdarbību. Eiropas pamatiesība aģentūras dati 2012. gadā liecina, ka katra piektā sieviete Eiropas Savienībā piedzīvo dažādu raksturu vārdarbību, un 2% ir 12 uh, mēnešus pirms šīs intervijas cietušas no seksuāla uzbrukuma, bet mēs nevaram apgalvot, ka vairāk nekā 600 uh, tūkstošus uh, vairāk nekā 600 sievietēm pie ķelnes uzbruk tikai imigranti. Es, bet tāpat nedrīkstam aizmirst, ka šie, šo nodarījumu vaininieki ne, nebūtu sapratuši, ka viņi pastrādā ko tādu, kas nav pieņemams Rietumē Eiropā. Mums ir jāraugās, lai tie cilvēki, kas ko tādu pastrādā, tik caukt pie atbildības. Tā, no tā neizriet tas, ka mums būtu jāpiešķir patvērums tiem cilvēkiem, mums nebūtu jāpiešķir patvērums tiem cilvēkiem, kas tiešām bēg no kara, bet mums vajadzētu um, izraidīt tos cilvēkus, kas ir pastrādājuši noziegums. Galvenā mācība, kas ir um, jāpieņem, ja mēs vēlamies integrēt patvērumu meklētājus, tad vispirms uh, šī te atriebības pilna agresivitātes, eh, agresivitāte ir jāmaina un viņiem ir jāpieņem mūsu vērtības. Paldies, un tagad Dubravska Šuicis kundze pusotru minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Pēc Lielbritānijas pētījumu, ko veikuši Londonā, liels procents sieviešu teica, ka viņas ir pakļauts katru gadu uzmākšanās draudiem, un katra ceturtā sieviete baidās iet pa ielām. Arī uzmākšanās dēļ. Tas ierobežo viņu pārvietošanās brīvību, arī viņas pozīcijas darba vietās un daudz kur citur, piedalīšanos kultūras pasākumos un ietekmē viņu veselību. Šo diskusiju izraisīja ķelnes notikumi, un tā vajadz būt mācībai mums visiem, ka brīvo Eiropā mēs nevaram ļaut, ka sievietes un meitenes nevar brīvi justies publiskās vietās ir konkrētas lietas, ko mēs varam raksturot kā noziegums. Vienalga, vai noziedznieki ir bēgļi, vai migranti, vai pilsoņi. Tāpēc uzskatu, ka jāpielieto likums ar visu bardzību, un mums nevajag, protams, pārmest visiem migrantiem, ka viņi uzvedās vienādi šādi vispārinājumi, protams, nav pieņemami. Mums ir nepieciešama integrācija, bet mums ir arī jāsaglabā mūsu pamatvērtības. Paldies! Pēdējā runātāja Marijana Pitara. Paldies! Vardarbība ir jānosoda tai nav attaisnojumu un arī nekādu apstākļu, kas to varētu attaisnot. Sievietes, protams, ir vairāk pakļauts seksuālai vardarbībai kā vīrieši. Notikumi dažās dalību valstīs, protams, pārsniedz parasto vardarbības līmeni. Šie briesmīgie notikumi izgaismo šo noziedznieku darbību. Un, protams, mums jāizvairās no vispārinājuma attiecināt to uz visiem bēgļiem un migrantiem. Taču tas, ka Eiropas Savienība nav nosodījusi šos notikumus, tas, manuprāt, nav labi. Mums ir jādomā par to, ka Eiropas Savienība balstās vērtībās, sievietes cieņā un aizsargā šīs pamatiesības un brīvības un nepieņem vardarbību pret sievietēm nekādā veidā. Tās ir Eiropas vērtības un tās ir jāpieņem visiem, kas vēlas šeit apmasties, vai uz laiku, vai ilgāku laiku. Eiropas vērtības ir ārkārtīgi svarīgas tiem, kas dzīvo šeit un tās vērtības ir jāsaist ar integrāciju un dialogu, kas ir nepieciešams. Un... Tagad mēs uzsāksim brīvā mikrofona procedūru. Ir pieteikušies četri runātāji. Sākšu ar Pirkor Honen Lerners kundz vienu minūti. Kiitos, arvoisa puhemies. Yksin ja... Paldies, priekšsēdētāji viena tumsā. Tā mēs sievietes dzīvojam Somijā katru ziemu, tā mēs dodamies skriet, slēpot. Un tagad šādi formulējumi tiek izmantoti. Ja to mēs tā darām, tad mums nevajadzētu baidīties, un mums nevajadzētu arī apšaubīt seksuālās brīvības nozīmību. Uh, Taču konstatējam, ka daudzās autoritārās musulmaņu valstīs seks ir problēma. Tas attiecas uz, gan uz homoseksualitāti, gan uz sieviešu seksualitāti, kas ir tabū tēmas. Cilvēki ir sasaistīti un tam ir savas sekas. Esam to piedzīvojuši Čelnē un arī Helsinkos. Dargie kolēģi! mūsu vērtības zaudē vērtību, ja tās netiek aizsargātas, un šeit mums vēl daudz kas ir jāmācās. Paldies, nākamā runātāja Lidija Sen Rodrīgas skundze, vienu minūtu. Obrigada, presidenta. E, o asedio, es agresores, as mulheres son. Paldies, agresija pret sievietēm nāk no patriarchāta, kas dominēja sabiedrībā. Tas nav jautājums tikai par citām kultūrām un migrantiem. Jānosod jebkāda vardarbība un tā ir jāsoda. Vairāk nekā puse no sievietēm Eiropā izvairās no dažādām vietām publiskajā sfērā, jo viņam ir bail kļūt par upuriem vardarbībai. 2014. gadā miljons sieviešu Eiropā nosodīja agresiju. Spānijā 553 sievietes tika nogalinātas sociālās agresijas rezultātā, un arī šogad upuru skaits palielinās. Šī situācija negaida. Mums ir nepieciešama darbība, čo un pretvardarbība visās formās. Paldies! Marijas kungs. Paldies! Seksuālā vardarbība ir pastāvīga problēma, un ekonomiskās krīzes laikā mēs redzam, ka tā pastiprinās. Nesen mēs redzējām, ka ķelnē bija nopietna vardarbība pret sievietēm, un pēc policijas datiem, tie bija arābi un ziemeļafrikāņi. Šī vardarbība pret sievietēm bija ne tikai vardarbība pret sievietēm, bet arī pret Merkeles politiku. Bēgļiem ir jāintegrējas Eiropā uz to laiku, kad viņš šeit atrodas, taču vardarbība pret sievietēm ir problēma, kam Nav sociālo robežu, sociālo slāņu, sevišķi taupības režīma laikā. Tai ir tendence pieaugt. Paldies! Gonzales Peņas kundze. Paldies! Katra trešā sieviete Eiropā ir cietusi no seksuālās vai fiziskās agresijas. Spānijā 109 sievietes gāja bojā 15. gadā no īriešu vardarbības, un šogad jau ir 11 gājušas bojā. Tūkstošiem sievietes ir iesaistītas seks tirdzniecībā, mačo parād, mačo lietas parādās arī mūsu parlamentā, kad mēs runājam par šādiem jautājumiem. Un tas, kas notika ķelnē vecgada vakarā, ir netik daudz saistīts ar islāmu vai kādu nacionalitāti. Šeit parādās islamofobija un citas ksenofobijas parādības. Uh, Mēs vienmēr esam stāvējuši par sieviešu tiesībām un cīnojusies pret mačismu. Mēs gribam cīnīties ar stereotipiem. Paldies, un beigās vārds komisārei Kreķu. Parlamenta locekļi ļoti derīga diskusija un uzskatu, ka Protams, mums ir jācīnās pret uzmākšanos un vardarbību. Es zinu, cik lielā mērā Eiropas parlaments ir cīnījies par sieviešu tiesībām un cieņu politikā, darba tirgū un citās jomās. Un tagad mēs runājam par vardarbību, mēs vairs nerunājam par necieņu, bet tas arī parādās daudz kur dalību valstīs. Kā daudz no jums ir teikuši, mēs nevaram neskatīties uz faktiem. Mēs nedrīkstam ignorēt to, kas notika ķelnē un citās Eiropas un pasaules pilsētās. Tāpēc, domāju, mūsu debate būs signāls visai Eiropai. Kā jau ievadā teicu, dalību valstis subsidētāts politikas ietvaros būs tās, kam ir jānodrošina sabiedriskā drošība. Līgumos nav kompetences Eiropas Savienībai nodrošināt drošību, teiksim, publiskās vietās, bet kā jūs visi zinat, Eiropas Savienība ir pieņēmusi vairākus instruments, kas veido sistēmu, lai palīdzētu noziegumu upuriem. Un kolēģi pastāstīs par detaļām, par upuru tiesībām, par to palīdzību, kādu dažādu vardarbības upuri var saņemt. Un Eiropas komisija pat labi ievērsusies likumu īstenošanai. Mēs runājam par upuru tiesību direktīvu. Komisija, protams, skatīsies, kā dalību valstis īsteno šo politiku. Un tikai 11 dalību valstis ir ziņojušas komisijai par īstenošanas pasākumiem. Gribu jums teikt, ka piekrītu jums visiem, ka mums ir jānosoda šie notikumi un jāaizsargā visas sievietes no vardarbības. Eiropas komisija strādās ar parlamentu, lai mēs stiprinātu mūsu pamatiesības, padarītu to par realitāti visiem, kas dzīvo Eiropā, neņemot vērā, kādas ir reliģijas, dzimums, kultūras, izglītības vai citi līmeņi. Mēs nevaram, uh, protams, pārņemt visu atbildību no dalību valstīm par noziegumu izskatīšanu un citiem jautājumiem. Paldies! Paldies, komisārs Kunz, ar to arī noslēdzam debatas.